Otvieram posiedzenie po wczoraj. Sākam sēdi. Dāmas un kungi, pirmais darbkārtības jautājums šajā rītā ir padomas vispārējā budžeta projekta eh, prezentācija par 2010. gadu. Man ir liels un patiesas prieks sveicināt šeit